Madame la Présidente, Darbie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam pāriet pie balsošanas. Vai ir visi gatavi? Ieņemiet vietas. Dargie kolēģi, sākam balsošanas sesiju. Pirmais eh, ziņojums ir Albrecht ziņojums par fizisku personu aizsardzību attiecībās personas datu apstrādi. Grozījumi nav iesniegti. Un neviens eh, pieteikums noraidījumam nav iesniegts. Uzskatu tekstu par pieņemtas saskaņā ar vienošanos starp padomi un parlamentu. Albrecht kungs, šķiet, ka jūs vēlaties izteikties. Thank you. Dear colleagues. Paldies, kolēģi. Tikai pārsteigumi. Domāju, ka šīs datu aizsardzības regulas pieņemšana ir liels